Un eh, es vēlētos pajautāt, vai ir kāda iebilduma pret darba kārtību tās patreizējā redakcijā. Ja ne, tad mēs to varam pieņemt. Otrais darba kārtības punkts ir priekšsādētājs paziņojumi. Eh, es vēlētos pateikt, eh, vienu pieņem, jums paziņot vienu pieņemto lēmumu, kas tika pieņemts koordinatoru sēdē. To jau ir parakstījis eh, sekretariāts. Proti, mēs vēlamies organizēt ārpus kārtas sēdi, jo parastajās sēdēs mums nav iespējams izskatīt visus patreiz sakrājušamos jautājumus, un tāpēc 4. oktobrī no 10.30 līdz 12.30 šeit pat Briselē mēs organizēsim eh, atsevišķu atsevišķu mūsu komitejas sēdi, kurā piedalīsies arī komisārs Ettingera kungs, kurš mūs iepazīstinās ar rezultātiem, kuri ir veikti stresa testu ietvaros. Protams, ka tas, tā ir sēde, tā būs sanāksme, kas būs atvērta publikai un arī visiem deputātiem. 4. oktobrs 10.30, 12.30 tiksimies ar Ettingeru kungu, kurš savukārt runās par stresa testiem, pareizi sakot par to rezultātiem. Runājot vēl par eh, darba kārtības aspektiem, šodien paredzētajā balsojumā Čičester kunga jautājums, tas ir dozjē par Enīza. Mēs to pārliksim, un tas nozīmē Eiropas tīkla informācijas drošības aģentūru. Tas nozīmē, ka pirmais balsojamais punkts būs cits. Un um, Čičester kungam dod vārdu, lai iepazīstinātu ar delegācijas vizīti Grieķijā. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Un uh, Es jūs varu iepazīstināt, ka šīs komitejas delegācija, kurā piedalījās Ivalo Kalpins, es un Amālija, mūs papildināja sekretariāta pārstāvis Traman kungs. Mēs devāmies tātad uz Heraklionu jūlijā, lai apmeklētu Eiropas tīkla un informācijas drošības aģentūru. Protams, lielākā daļa komandējuma laika aizgāja ceļošanai paredzēto paredzētajā laikā, bet patiesībā mēs apbraukājām ļoti lielu teritoriju. Un mēs iepazināmies ar Eiropas tīkla un informācijas drošības aģentūras darbu. Būtu vērts piemetināt to, ka diskusijas par jauno aģentūras mandātu un par to, ko aģentūrai vajadzētu darīt, patiesībā šo mandātu ir viegli izprat, izprast. Aģentūra, da, drā, eh, aģentūra strādā ļoti labi. Aģentūra mūs iepazīstināja ar saviem darāmo sarakstiem. Un varbūt nedaudz detaļās tagad. Aģentūra mūs iepazīstināja ar tiem draudiem, kur šobrīd ir kibertelpai un par to, kādā veidā varētu uzlabot uh, Eiropas kibertelpas drošību un kādā veidā izveidot un varbūt atbalstīt kompjūtera aizsardzības atbalsta komandas. Un runājot arī par drošības pārvaldību un pasākumiem, tātad šī aģentūra dara ļoti daudz, lai palīdzētu komisijai un arī citām institūcijām šajā darbā. Uh, Tas bija viens vizītes atzars. Vēl bez tam mēs dzirdējām prezentācijas arī par tā saucamajiem publiskajiem jautājumiem un par tām problēmām, kuras ir saistītas ar publiskajiem jautājumiem un arī ar aģentūras grūtībām. Kāda ir tās organizatoriskā struktūra, kādas ir apmācības problēmas, kādas ir loģistiskās dabas problēmas un transporta aspekti. Uh, kādas ir problēmas eh, piesaistīt jaunus darbiniekus un noturēt tos darbā. Un, protams, daudz, kā jau es teicu, mēs runājām par mandātu. Tādas pašas dabas diskusijas šobrīd tiek vestas arī ar Kipras prezidentūru. Kipras prezidentūra no vienas puses, komisija no otras, mēs no trešās. Mēs mēģinam vienoties par jaunu mandātu šai aģentūrai jo pagājušajā gadā mēs pieņēmām jaunas mandāta ierises šai aģentūrai, bet eh, balstoties uz šīm sarunām un to, ko mēs eh, dzirdējām Heraklionā, mums bija ļoti gara ilga tikšanās ar aģentūrā strādājošajiem, lai tieši strādājošie paši varētu izteikties un arī uzdot mums jautājumus par tēmām, kas tiem ir tuvas. Uh, Un patiesībā mēs jau saņēmām ļoti daudz iepriekš sagatavots jautājums, uz kuriem mēģinājām atbildēt. Un patiesībā es esmu ļoti pateicīgs diviem pārējiem deputātiem, kuri bija kopā ar mani, ka mums tik labi izdevās atbildēt uz jautājumiem. Ir ļoti lielas bažas par to, kāda būs aģentūras nākotne. Iespējams, ka tā no Heraklionas tiks pārvietota citur, un vispār kāda izskatīsies aģentūras nākotne. Jo, protams, gan es, gan arī aģentūrā strādājošie apzinās, ka pagājušajā gadā atjaunotais mandāts un beidzās 2013. gada septembrī, un kas notiks pēc tam, nezin neviens. Un e, šobrīd e, visi piedomā un domā par to, kad un kādā veidā tiks panākt vienošanās par jauno mandātu. Mēs darījām visu, kas mūsu spēkos, lai pēc iespējas pilnīgāk atbildētu uz jautājumiem, Bet, eh, protams, ka uz visiem atbildēt mēs nespējām, jo šobrīd notiek sarunas ar prezidentūru, balstoties uz komitejā nobalsotā mandāta ietvara. Ja jūs man ļautu, tas varbūt nav konkrēti saistīts ar vizīti Heraklionā, bet tas ir saistīts ar aģentūru. Es jūs vēlētos iepazīstināt ar to, ka man ir pagājušajā nedēļā notikusi tikšanās ar prezidentūras pārstāvjiem, kurā mēs runājām par aģentūras nākotni. Runājām, bet ne pie kādiem īstiem secinājumiem nenonācām. Mēs e, esam varbūt vienojušies par neformālu trialogu līmeņa sarunām, un prezidentūra uzsvēra vairākus momentus, kuri atkal un atkal atkārtojās, proti padomu šobrīd ir dalīta savos viedokļos. Tas, protams, nomierina mūsu visu nervus pēdiņās, bet eh, Kipras prezidentūra vēlas eh, stiprināt šo mandātu un diskutēt par to izveidotā darba grupā. Un tad mums savukārt būs iespējas diskutēt jau balstoties uz darba grupas rezultātiem ar prezidentūru. Tad mums eh, pagājušajā ceturtdienā bija darba grupas tikšanās, kurā mēs eh, nolēmām panākt pēc iespējas ātrāk un pēc iespējas labāku vienošanos. Es uzskatu, ka tas arī ir lielos vilcienos tas, ko es vēlējos pateikt, un būšu laimīgs un priecīgs atbildēt uz jau kādiem jautājumiem. Paldies! Grazie al collega Cicesar, ci sono colleghi che vogliono intervenire. Paldies Čičester kungam. Vai ir kāds, kurš vēlētos uzdot jautājumus vai pateikt kaut ko? Izskatās, ka tomēr šobrīd ne. Ja ne, tad pārējiem pie nākamā darba kārtības punkta izskatīšanas. Un e, es vēlētos pateikties Čičester kungam par iepazīstin mūsu iepazīstināšanu ar Heraklionas vizīti. Tātad nākamais darba kārtības punkts. Beleta kunga ziņojums - naftas un gāzes meklēšanas izpētes un ieguvas darbību jūrā drošums. Beleta kungs, lūdzu. Thank you very much. Uh, paldies, priekšsēdētājs kundze. Mm, es runāšu pēc iespējas kodolīgāk, lai atstātu laiku arī balsošanai. Paldies uh, visiem par iesniegtiem grozējumiem. Grozējumi daudz, neskatoties uz to, paldies par tiem. Jūs zināt, ka starplaikām Jūrija un Envi komitejas jau nobalsojušas par atzinumiem. Mums ir kopīga atbildība ar citām komitejām, pat jau pie dažiem pantiem mums ir ekskluzīvā kompetence, tāpat kā Envi un Jūri pie dažiem pantiem. Par juridisko formu Envi komiteja ir atbalstījusi uh, grozījumu no regulas eh, uz direktīvu, un eh, es domāju, ka arī šeit mūsu komitejā par to ir panākta vienošanās, plaša vienošanās, un jūrī komitejā jāpiemin eh, vides atbildības direktīvas paplašināšanu, kas, manuprāt, ir ļoti būtisks aspekts. Es turpināšu, kolēģi priekšsēdētājs kundze. Pastāstot jums par vissvarīgākiem aspektiem šo pagājušo nedēļu laikā, pirmkārt finanšu drošība, finanšu un tehniskā kapacitāte, kas ir operatoriem, ņemot vērā naftas un gāzes iegūšanu jūrā. Mēs eh, jau esam mēģinājuši stiprināt operatoru kapacitāti šeit, lai eh, viņi arī kompensētu zaudējumus, kas var rasties eh, avāriju kontekstā, citu dabas katastrofu kontekstā, jo ieguve notiek uh, reģionos, kas ir eh, delikāti no vidas skatu punkta. Atgādināšu, ka nākamā priekšsēdētā sanāksme notiks nākam trešdien, un eh, mums tam jāsagatavojas šodien, šo pēcpusdienu. Nākamais punkts ir darba ņēmēju līdzdalība Šeit mums ir daudz ierosinājumu no, no arotbiedrībām šajā sektorā, kas uh, nedaudz eh, dusmīgas, jo netika uzaicinātas apspriest komisijas sākotnējo priekšlikumu šajā jomā. Es pats izskatīju vairākus priekšlikumus eh, par to, kā darba ņēmējus iesaistīt darbā, un um, kolēģi izdarīja to pašu. Nedomāju, ka šeit mums būs daudz strīdu, bet uzklausīšu arī jūsu komentārus par tā sauktiem trīpušu konsultācijām. Un tagad um, EMSA loma, jūras drošības aģentūras loma šajā procesā par EMSA lomu, tā tad ir daudz dažādu viedokļu, kas jādara šai aģentūrai kādām kompetencēm jābūt, vai e, iespējams jāizveido jauna Eiropas līmeņa aģentūra, kurai būtu visas kompetences šajā jomā. Es e, domāju, ka lielākoties pilnvaras ir iekļautas EMSA paplašinātajā mandātā, tiekoties e, transporta padomei, tika pieņemts jauns mandāts EMSA aģentūrai, un tagad mums šis mandāts un tā kompetences ir jāņem vērā it īpaši raugoties uz to lomu, kurā MSEI tagad ir, runājot par rēģēšanu ārkārtas apstākļos. Kolēģi no Juri un Envi komitejas ierosina, ka MSEI jāveic arī inspekcijas un jāpārauga nacionālo iestāžu darbs, kas ir liels paplašinājums EMSA lomai šobrīd. Es nedomāju, ka mēs būtu pret to, bet es uh, uzskatu, ka mums būtu tas jāapspriež. Un jāskatās, kā ambiciozāku lomu EMSA var samierināt ar naftas un gāzes uh, ieguvi jūrā un kā to visu samierināt ar budžeta postiņiem, jo var jau nobalsot par visu ko, bet uh, tam jābūt finansiāli pamatotam. Citādi mēs uh, runāsim par uh, lietām, kas pastāvēs tikai uz papīra. Līdz ar to šeit būtu nepieciešamas turpmākas diskusijas. Nākamais punkts, kas man šķiet svarīgs, ir verifikācijas aspekts. dalībnieku verifikācija. Jāizskata, vai dalībnieku uzņēmumi ir pietiekami autonomi vai pilda kritērijas šajā jomā. Kolēģi ierosina paplašināt aptvērumu neatkarīgai verifikācijai. Daži regulātori atzīst, ka tas augto otro pušu verifikācija uh, varētu būt īsta neatkarīga verifikācija. Un ne obligāti šeit būtu jāpiesaista trešās puses ārpus naftas un gāzes sektora. Var izmantot arī otro pušu verifikācija, kas būs pietiekami neatkarīga. Tā apgalvo padome. Un um, atgādināšu Padome nonākus pie vienošanās, piekrītot arī komisijai par to, lai izsvītrotu obligāto trešo pušu piesaistīšanu. Līdz ar to dažos apstākļos trešās puses ir jāpiesaista, bet tas ir jādara ievērojot neatkarīguma kritērijas. Un tas ir tikpat svarīgi, izmantojot uh, otro pušu verifikācijas. Nākamais, eh, kas skar globālas operācijas, kas notiek ārpus Eiropas Savienības pantā 18.6 komisijas priekšlikumā. Daudzi kolēģi, tātad runājot par 18.6, kolēģi dažādās komitejās un arī itere daudz ko sagaida no Eiropas Savienības uzņēmumiem, naftas un gāzes sektora uzņēmumiem, uh, lai tie arī globāli operētu, izmantojot uh, vienus un tos pašus standartus. Tas nav tik vienkārši. Daži kolēģi no ITERE komitejas vēlas uzlikt pienākumu naftas un gāzes uh, kompānijām pienākumu izmantot tādus pašus standartus um, Eiropas Savienības uh, iekšpusē un uh, ārpus Eiropas Savienības strādājot. Tas gan ir delikāts jautājums, un interesētās personas mūs šeit neatbalsta simtprocentīgi, bet tas nenozīmē, ka, ka mēs nevaram šo jautājumu apspriest. Un pēdējais punkts, kas mani šeit interesē, priekšsēdētājs kundze, ir definīcijas. Tas ir priekšlikums regulai, Iespējams, vēlāk tas pārtaps par priekšlikumu direktīvai, bet mēs eh, runājam par operatoriem, jēdzieniem, kas ir vitāli un kas obligāti ir jādefinē. Vēl viens komentārs šajā kontekstā. Kas ir mm, būtisks negadījums, būtiska avārija? Jūs varat atcerēties um, smagu negadījumu pie Aberdīnas krastiem. Un, um, ja mēs uh, smagam negadījumam izmantot šī brīža definīciju, tad Aberdīnas negadījumu neuzskatītu par smagu. Kaut arī, es domāju, tur notiekušais uh, joprojām vēl tiek izmeklēts, un mēs sagaidām ziņojumu. Katrā gadījumā Smags negadījums ir tas jēdziens, pie kuras definīcijas mums vēl jāpiestrādā. Man vēl ir daudz, daudz citu komentāru par kompetentajām iestādēm, par. Um, varbūt jūs esat lasējuši pēc uh, balsošanas NV komitejā. NV komiteja atbalsta moratoriju aizliegumu ieguvei, naftas ieguvei jūrā Arktikā, bet 40. apsvērumā, kur tieši Envi komitejai ir ekskluzīvā komiteja, ekskluzīvā kompetence, es nolasīšu jums šo 40. apsvērumu, tas nosaka, Ja Arktikas reģionā nevar garantēt efektīvu rēģēšanu uz negadējumiem, dalībvalstīm jāatturas no uh, ieguves aktivitātēm jūrā. Tātad no vienas puses nobalso par moratoriju un apsvērumā izvēlas tādu atturīgāku pieju. Un, ja nekļūdos, ir viens atsevišķs grozījums no ITRA komitejas, kas atbalsta moratoriju šai eh, naftas un gāzes ieguvi jūrā Arktikas reģionā. Tā kā mums būtu pie šī punkta vēl jāatgriežas. Tas būtu viss pagaidām. Priekšsēdētājs kundze, ar interesi gaidīšu jūsu komentārus. Paldies! Grācija, kolēģi. Paldies, kolēģi Belet. Uzkoks kundze. Uh, thank you, madam. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, aizvietošu. To all colleagues. Uh, his position as a shadow on Mr. Referentu, kur nav, kurš nav klāt šobrīd, lai izklāstītu jums viņu nostājas. Skinner kungs pasvītro to, ka ir bijusi ļoti konstruktīva sadarbība ar, starp referentu un ēnu referentiem, ar Fionu un Aldi grupas, ar Viki Fordu un pastāv liela interese par šo ziņojumu apvienotie karalistē un arī Norvēģijā. Tas ir jāpaturprātā un arī visās dalībvalstīs, kā, e, kā arī no to valstu puses, kur piekrastes robežojas ar Arktiku. Un mēs esam gandrīz, ka panākt vienošanās par jautājumu, vai mēs apspriedīsim e, direktīvai regulu. Domāju, ka Skinnerkungs norāda, ka mēs praktiski visi esam mierā ar referentu tekstu, e, kas laba, paredz e, labi formulētu direktīvu drīzāk nekā regulu, kā piedāvā komisija. Sociālisti arī ir pauduši lielu interesētību par strādājošo dalību, un šajā sakarā mēs esam iesnieguši grozījumus attiecībā uz ievēlētu drošības pārstāvju iekļaušanu. Viki Forda ir iesniegusi vairākus grozījumus sacēšus, no tiem mēs varam atbalstīt un citus mums ir jāskata sīkāk pirms komis, balsojuma komitejā. Skinner kungs norāda, ka ir ļoti būtiski itrē nosūtīt skaidru vēstījumu tad, kad sarunas eh, no, nonāk padomē, jo mums ir NV un jūri atzinumi vērā, kas jau ir nobalsojušas un kas attiec uz daudziem būtiskiem jautājumiem, to starp atbildības jautājumu. Skinner kungs turpinās noturēt sanāksmi šo jautājumu sakarā un tiksies ar Norvēģijas atbildīgo sekretāru par naftas lietām rīt, un kā arī Viņš cerīgi raugās uz trešdienas ēnu referentu sanāksmi, kad vairāki neatrisināt vēl jautājumi tiks apspriest. Paldies, priekšsēdētāji! Grazie. Ha chiesto la parola a Monsieur Jadot, prego. Paldies, Jadot, kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, uzstāšos un izteikšos Mišēli Vazīvārdā, kurš ir, kura ir uh, ēnu referente par šo jautājumu. Mūsu e, darba grupa ir klāts. Un tagad par e, direktīvā reglamentu. Mūsu prāts e, reglamentu mēs, at, regulu mēs atbalstīja drīzāk, ka doma, ka vairākas dalībvalstis šodien nav izveidojušas politiku vai institūciju attiecībā uz jūras drošību, un ar regulu tādā veidā varētu visās dalībvalstīs unificētā veidā šo jautājumu risināt. Pretējā gadījumā atkal varētu izveidoties visai atšķirīgas situācijas dalībvalstīs, un direktīva uh, netiktu līdzsvaroti, varbūt piemērota visās dalību valstīs. Tāpēc mēs atbalstām komisijas priekšlikumu un jūri komitejas atzinumu šajā sakarā. Tālāk par finanšu atbildību ir bijuši labi atzinumi gan no jūrī komitejas, gan NV, gan eh, par juridisko atbildību, gan par kriminālām sankcijām. Ir jārunā par vidas atbildību, bet civiltiesisko atbildību tai skaitā, un mēs uzskatām, ka autorizācijas nedrīkst piešķirt eh, uzņēmumiem, kompānijām, kuras nevar pierādīt, ka to rīcībā ir e, pietiekamas garantijas, lai varētu sekt pietiekamas e, kompensācijas e, attīrīšanas gadījumos Tāpat runājot par envī atzinuma interpretāciju, piezemētākā tonī, taču jāņem vērā, ka envī skaidri izsakās par e, pētīšanas un eksploatācijas darbiem Arktikā, un mūsuprāt, NV paustais viedoklis ir atsevišķu eh, valstu viedoklis, un tas būtu jāiekļauj arī mūsu komitejā, tad, kad mēs apzināmies, ja, ka pastāv kāds liels vidas risks, un nevar vienkārši domāt tikai par uh, ekonomisko eksploatāciju. Tālāk par jūras drošību. Tas ir ļoti nozīmīgi attiecībā pret dalību valstīm. Ir nepieciešams tehniskās kompetences, ir nepieciešama zinātniska palīdzība dalību valstīs, lai varētu izvērtēt, koordinēt visus šos procesus un lai būtu koordinācijas palīdzības kapacitātes ja notiek kāds negadījums vai ir jāveic attīrīšanas darbi. Tāpat gribu sacīt, ka mēs ļoti konstruktīvi strādājam pie šī dosie, bet jāņem vērā elementi, kuri varbūt mazliet atšķiras no referenta viedokļa. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs Fordā. Thank you very much. Um... Paldies. Es drīzāk atbalstu direktīvas un nevis regulas priekšlikumu. Un tas ir gan, lai varētu uzlabot drošības standārtus, gan e, citu iemeslu pēc. Jā, izskanēja doma, ka esmu iesniegusi daudz grozījumus, jā, tā tas tik tiešām ir. Es gribēju maksimāli skaidri norādīt, kurš par ko ir atbildīgs un kādā situācijā. Un pat e, š, pēc iesniegšanas, ka šo, šiem grozījumiem man ir vēl komentāri un, un e, grozījumi grozījumiem. Un, uh, ņemot vērā, ka mums vēl tāls ceļš ir ejams, un es zinu, ka manai pašai e, valstī ir augsta koncentrācija ar šādām jūras platformām, un mums ir ļoti daudz vēl darāmā. Bet um, par Arktiku runājot, kas ir visai jūtī, jūtīgs apgabals, es domāju, ka kopumā ir svarīgi tas, lai mēs apzināmies, kas notiek Eiropas ūdeņos, bet arī nosūtām skaidru vēstījumu par to, ka mēs gribētu, lai dalībvalstīs, lai padome Eiropa lūgtu nodrošināt visaugstākos vidas standartus, tā skaitā pie Arktikas. Tālāk par referenta 264. grozījums manuprāt, ir ļoti nozīmīgs un jautājums, kā mēs to varētu risināt, vai eh, sarunās ar komisiju atsevišķi, bet. Eh, mums vajadzētu izvairīties katrā gadījumā no jebkuras juridiskas eh, E, neskaidrības, bet informācijas e, informāšana, e, izmantošana un dalīšanās ar, ar to ir ļoti nozīmīgi. Tālāk par galvenie, par to, ka galvenie operatori strādā pie, pēc vienotiem drošības standartiem visur pasaulē, šķiet, ka ir vien, vienotprātība par to panākta. Es domāju, ka mums ir jānodrošina tas, ka mēs mudinām tos strādāt eh, saskaņā ar visaugstākajiem standartiem, un mēs negribam. Piedāvāt nepraktiskus risinājumus šeit. juridiskā eh, skaidrība, par to mēs jau runājām tālāk, eh, mēs varētu runāt par, eh, par to, kā parlaments parlamenta dienestu, komisijas dienestu veikto ietekmes izpēti, mēs šos grozījumus varētu pārskatīt varbūt vides komiteja skatīs, skatīs šos jautājumus, mums tam ir jāpaseko, un arī jūri komiteja skatīs jautājumu eh, par finansiālām atbildībām. Manuprāt, mūsu Komiteja skatīs jautājumu par vislabākajiem drošības standartiem, par juridisko skaidrību, juridisko um, drošību, kas būtu relatīvi viegli tām valstīm, kurās ir augsti stā, jau standarti, bet mēs vienot, padarīt šos standartus vienotus, vēl jo vairāk ņemot vērā to, ka naftas un gāzes iegūt turpinātos Eiropas eh, jūrās. Paldies! Nākošais runātājs Andres eh, varēja. Paldies, priekšsēdātāji! Daži paskaidrojumi referents eh, sacītajam. Un jautājums jautājumā par operatoriem un tehnisko palīdzību, jo ļoti bieži notiek urbumi, kas nav dzīvot spējīgi tīri tehniski un netiek īstenot atbildību. Šeit ir runa par civiltiesisko atbildību, eh, zaudējumu nodarīšanas gadījumā, tāpat arī tad, kad notiek urbums vai šis urbums E, nodrošinās pietiekamu rezultātu, lai tas būtu dzīvotspējīgs. E, tālāk e, par vides viedokli gribētu uzsvērt 228. grozījumu, lai naftas urbumu, tai skaitā meklēšanas gadījumos, kā tie ietekmē turismu, zvejniecību, atsāļošanas uzņēmumus, Tas mums būtu jāņem vērā. Tāpat eh, ir skaidri jānosaka definīcijas, jo gribu arī no, pieminēt, kā manā valstī Spānijā bija smags negadījums, eh, kuras sekas ir jūtams vēl aizvien, tāpēc gribētu uzsvērt tos grozījumus kuri attiecas uz meklēšanas darbiem, kas ir jānodrošina ar pienācīgo drošības standartu līmeni. Paldies! Reju. Es gribēju tikai atzīmēt, ka ir virzība šajā ziņojumā, bet tiek pieprasīti augstu drošības standarti, bet šajā komitejā nav vairākuma, lai naftas un gāzes aktivitātes būtu atkarīgas no uh, uh, esošajiem notiekumiem tīklu sakarā, jo vienmēr var uh, iestāties kāds negadījums, un pilnīgi noteikti savlaicīgi ir jānosaka augsti standarti attiecībā uz kompensācijām. Grācis. Nu, ja nav più nessuno iscritto. Paldies, izskatās, ka vairāk neviens nav pieteicies izteikties, un es gribētu uzrunāt tagad komisiju. Prego. Thank you, Madam Chair, and good afternoon. Paldies, priekšsēdētājs kundze, un jauka pēcpusdienu. Es vēlētos pateikties visiem referentiem un ēnu referentiem un visiem deputātiem, kur ir piedalījušies grozījumu sagatavošanā un teksta redakcijas sagatavošanā. Pāris komentāru no komisijas puses, tos jau pieminēja gan referents, gan arī pārējie runātāji šeit. Un vēlētos piebilst vēl pāris momentus no komisijas puses, kur šeit neizskatēja, neizskanēja. neizskanēja. Pirmām kārtām par trešās puses eh, certifikāciju. Es pilnībā piekrītu tam, ko teica jau referents, ka mums komisijai patiesībā ir svarīgi, lai neatkarīgais koncepts tiktu iekļauts eh, jebkāda veida tiesību aktā. Mums ir bijusi diskusijas arī ar padomas energo darba grupu, un komisija liekas, ka nedrīkst pieļaut otrās puses certifikāciju, bet mēs vēlētos uzsvērt, ka tam ir jānotiek neatkarīgā režijā. Jebkurā gadījumā tas šobrīd ir tiesība akts, kurš nenoteiks naftas ieguvējiem, ko viņiem darīt, bet gan ko sasniegt. Un patiesībā tas ir arī viņu certifikācijas procesa interesēs, lai tas būtu pēc iespējas neatkarīgāks, jo tas arī būs visobjektīvākais un tas arī ir visdrošākais. Un gala beigās eh, tā saucamais nekāda veida certifikācijas process, un ja varas iestādes nav devušas vi viņiem atļaujas, tad eh, tas nozīmē, ka viņi arī nevar strādāt. Tātad, kāpēc ne, kāpēc gan ne trešā puse? Par strādājošo iesaistīšanos. Protams, mēs esam par visu ieinteresēto pušu adekvātu iesaistīšanu procesā visos etapos, īpaši runājot par naftas ieguvi jūrās Protams, ka ir jāiesaist arī uz platformām strādājošie. Vienlaicīgi es vēlētos šeit pieminēt to, ka eksistē jau likumdošanas akti, kuri piedāvā strādājošo iesaistīšanos, piemēram, drošības procesa nodrošināšanā un īstenošanā. Tāda direktīva, tās tiesība akts tika pieņems 90. gadu beigās, un mēs nevēlētos, lai mēs pieņemtu ko tādu, kas jau dubultotu patreiz spēkā esošos tiesību aktus. Uh, Piemēram, mēs esam mēģinājuši runāt par strādājošo iesaisti, iesaistīšanu regulā, kurā runa ies par nopietniem, nopietniem eh, negadījumiem, un to varētu iekļaut arī citos likumdošanas aktos. Tas varētu būt viens no risinājumiem. Bet tā tad vēlreiz mēs nedrīkstam balstīties uz aizspriedumiem vai uz mūsu kaut kādiem pieņēmumiem. Par arktisko telpu Protams, ka mēs saprotam, ka tas ir ārkārtīgi jutīgs mūsu biosfēras reģions, un, protams, ka jau kāda veida aktivitātēm tur ir jābūt strikt atregulētām. Patreizējā likumdošana un patreizējās likumdošanas filozofija ir mērķ virzīta izvairīties no jau kāda veida draudiem videi. Un es vēlētos pateikt, ka nav uzskaitīti pasākumi, kurus naftas ieguvējiem būtu jāiz, jāiz, jāīsteno. Jāiz, Protams, ka vispirmām kārtām ir naftas ieguvējam jāpārliecina certifikātors vai kontrolējošā iestāde, ka viņi ir dalīju, darījuši visu iespējamo, un, protams, ka viņiem ir jāatbild par pilnīgi visiem riskiem un to novēršanu, kas var radīties, rasties. Patiesībā tas nozīmē, ka daudziem naftas ieguvējiem būs jāmaina savs domāšanas veids un arī viņu operatīvās darbības, jo tas varētu būt samērā smaga vide nākotnē. Iespējams, ka Arktika varētu būt viena no nākotnes naftas ieguves vietām, un tas mums ir jāatrunā. Un visbeidzot par definīcijām. Es vēlētos šeit būt samērā piesardzīgs, un eh, situācija Ziemeļjūrā šobrīd netiktu iekļauta, jo komisijas definīcija nopietniem negadījumiem ir būtisks bojājums un kaitējums videi šobrīd tiek uzskatīts par lielu apjomu negadījumu. Līdz ar to patiesībā mēs esam gatavi izskatīt vai pārskatīt definīcijas, bet vismaz no komisijas puses runājot, tam vajadzētu būt skaidram. Vienlaicīgi es piekrītu, ka e, definīcija pārskatīšana vai niansētāka atrunāšana varētu nākt tiesību aktu priekšlikumam par labu. Uh, Mums ir jāsadarbojās arī ar operatoriem, un mēs esam gatavi sadarboties šajā jomā arī ar parlamentu. Varbūt viens moments, kas daļai ir saistīts ar definīcijām un kas šodien vēl nav pacēlies diskusijās, bet kas parādās grozījumos. Tas ir atbildīgās varas iestādes definīcija. Kādas būs šīs iestādes prasības, prasības šai iestādēji? Un es vēlētos teikt, ka šīs atbildīgās iestādes koncepts ir ārkārtīgi svarīgs brīdī, ja tiesību akta pieņēmēji nolems eh, tiesību aktu sagatavot direktīvas formā, jo tad noteikti būs jārunā par atbildīgo iestādi, kur uzraudzīs šīs direktīvas realizēšanu dzīvē. Šīm iestādēm vai iestādēji ir jābūt pilnīgi neatkarīgai, ir jābūt pilnīgi objektīvai un tai ir jābūt adekvātai kompetencei. Un visbeidzot, pēdējais - direktīva vai regula. Ir taisnība, ko jau šeit cilvēki teica, un arī Rivas kundze teica, ka viens no iemesliem, kāpēc komisija vēlējās redzēt tiesību aktu regulas formā, ir tas, ka ja mēs sagatavojam regulu, tad tas ir eh, jau noteikumu kopums, kurš jau no pirmās dienas strādā. Bet, eh, ja mēs izvēlamies direktīvu, tad eh, normatīvu kopums tiek izstrādāts laika gaitā katrai valstī atsevišķi. Līdz ar to direktīvā, protams, tātad direktīva vai regula mums vajadzētu runāt tad par to, kādā veidā noteikums sāks darboties jau no pirmās dienas, un direktīvā tas nav paredzēts. Uh, Kāpēc mēs vēlējāmies varbūt eh, runāt par regulu? Tāpēc, ka tādā veidā mēs runājam tiešā veidā ar naftas ieguvējiem, bet direktīva nerunā tiešā veidā ar ieguvējiem, tā runā pastarpināti. Un, protams, ka mums vajadzētu vērst uzmanību uz to, kā uzlabot šo te tiešo saikni, jo Protams, ka šīs likumdošanas galvenais, galvenais, galvenā mērķa auditorija ir tieši naftas ieguvēji. Un visbeidzot, vēl viens jautājums, kas arī šeit neizskanēja, bet kas pilnīgi noteikti parādīsies tālākās sarunās, ir tas, ka e, tiesību aktam ir jābūt dinamiskam. Īpaši, ja mēs runājam par direktīvu. Uh, Tiesību aktam ir jābūt atvērtam tādā veidā, ka laikiem un situācijām, tehnoloģijām mainoties un arī jauniem zinātnes un pētniecības datiem tiekot iegūtiem, tā ir jātiek, tā ir jābūt mainītai. Jo tādējādi, ja mēs runājam par sekundāro likumdošanu, kur savukārt paredz jaunu likumu, ievie, jaunu likumu pieņemšanu dalību valstīs, uh, Mums ir nepieciešams eh, apjomīgs deleģēto un īstenoto aktu kopums. Un tādā veidā tad mums būs jāsaga, jāsagatavo tehniskās vadlīnijas vēl bez šīs primārās likumdošanas. Un patiesībā ar direktīvu, ar direktīvas pieņemšanu tas ir svarīgāk nekā ar regulas pieņemšanu. Paldies! Grācie! Paldies! Un tagad dodu vārdu Beleta kungam noslēguma vārdiem lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mēģināšu tiešām iekļauties piecās minūtēs. Vēlētos sākt ar to, ka pateiktos gan Paneka kungam no komisijas, gan arī kolēģiem. Un uh, Mani noslēguma vārdi patreizējā etapā ir tas, ka, protams, ir jāņem vērā gan tehniskā attīstība, gan arī tas, ka likumdošanas akts jau nekad nebūs galīgs un pabeigts. Bet eh, komisija varbūt vēlas pārāk daudz, vairāk, pārāk plašu un pārāk atvērtu šo likumdošanu. Paneka kungs pieminēja vēl vienu momentu, un tā ir atbildīgā iestāde. Uh, to, cik svarīgi ir definēt atbildīgo iestādi un kādas būs tās kompetences, īpaši runa iet par direktīvu. Un tas varbūt ir šā ziņojuma, vispār šā projekta būtiskākais mērķis un būtiskākais aspekts. Mums ir jānodrošina, lai šī iestāde būtu pilnīgi neatkarīga, un jā, šajā direktīvā to ir jāatrunā. Tas eh, lielā mērā attiecās arī uz komisijas citiem, citiem ierosinājumiem, un veseli virkni kolēģi ir iesnieguši grozījumus šajā sakarā. Esmu pārliecināts, ka mums izdosies vienoties par definīcijas te tekstu un marķējumiem. Direktīva vai regula? Esmu pārliecināts, ka ņemot vērā arī grieķu kolēģis, tātad lielākā daļa kolēģi piekrīt, ka varētu būt regula, un to domā arī, pad, arī eh, komisija, bet eh, jā, grieķi Vai nē, es pārteicos. Tā tad nē, direktīvas atvainojot. Um. Strādājošo iesaistīšana. Jā, mums nevajadzētu pārklāties ar jau es, spēkā esošo likumdošanu, un komisija šobrīd ir ieteikusi, ka tam ir jābūt pilnīgi skaidri atrunātam, un tiešām to varētu atrunāt vienā punktā. lai varbūt tiešām vēlēti pārstāvi būtu iekļauti drošības un vidas jautājumu izskatīšanas grupās vai sanāksmēs. Vēl ko būtu piemirsis? Ak tā, Fordas kundzes ierosinātais ietekmes saku novērtējums, ko ir sagatavojusi komisija, tiešām varbūt uh, parlaments varētu ko tādu ierosināt. Neatkarīgu un atsevišķu izvērtējumu. Un, eh, kad tas būs sagatavos, tad mēs varam to attiecīgi izvērtēt. Un visbeidzot, standarti naftas un gāzes ieguvēja jūrās ārpus Eiropas Savienības. Uh, Šeit jautājums vairāk ir par to, vai Eiropas Savienības naftas un gāzes ieguvējiem būtu jāaksp, jāakceptē Eiropas Savienībā spēkā esošie standarti ārpus ES robežām, un vai mums vajadzētu par visu cenu pieprasīt, lai viņi to darītu. Ir kolēģi, ka mums vajag pieprasīt, lai tas tiek izpildīts arī ārpus ES jūrām, bet uh, redzēsim, ko par to saka juridiskais dienests. Juridiskajam dienestam jebkurā gadījumā tas ir jāpārbauda, un tad jāsniedz savs atzinums. Jā, esmu pārliecināts, ka kaut ko būšu piemirst šajā steigā, bet priekšsēdētājs kundze, kā jau es teicu, mums nākam trešdien ir paredzēta tikšanās ar ēnu referentiem un, protams, esmu atvērts turpmākām idejām. Jebkurā gadījumā mums ir bijis konstruktīvs eh, sanāksmes un esmu pārliecināts, ka tāds būs arī turpmāk, bet esmu ļoti priecīgs, ka šis būtiskais tiesību akta priekšlikums ir tik labi virzījies uz priekšu, un esmu pārliecināts, ka oktobrī, kad šajā komitejā par to balsosim, mēs jau būsim daudz ko sasnieguši. Paldies! Paldies eh, Beleta kungam! Tā tad, eh, kā jau jūs teicāt, eh, Mūsu komitejā ir paredzēts balsojums 9. oktobrī otrdien. Līdz ar to mēs esam pabeiguši pirmo mūsu pēcpusdienas daļu. Mēs varam burtiski pagaidīt trīs minūtes, jo tad ir paredzēta balsošana jo doma ir tāda, ka mēs sākam pulkstens 4.00 un tad arī sāksim. Četros ieradīsies pārējie deputāti, tātad trīs minūtes, nu jau mazāk pārtraukumiņš.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 Bene, allora possiamo iniziare il voto. Fac... Labi, kolēģi, tad mēs sāksim balsot. Elektroniski pārbaudīsim sākumā. Nu, lūdzu, jūs varat visi nobalsot, un es pārbaudītu sistēmu. Sākam balsot tagad. Bene, votazione chiusa. Beidzam balsot. Mums ir 35 balsis uh, nodotas uh, pār un 26 uh, pret. Lūk, varam tad uzsākt balsojumu. Grk kungs, referents, nav šodien ar mums, bet Kastīlau kungs viņu aizstāja. Tā kā varam sākt. 81. balsojums par pret atturas noraidīts. Grozējums 82 par pret atturas noraidīts. 83 par pret atturas pieņemts. 84 noraidīts. 85 par pret atturas. Es domāju, bija pieņemts, bet labāk elektroniski pārbaudīt. Tā kā sākam balsot par 85. grozījumu. Beidzam balsot. Tātad 27 bija pret, līdz ar to ir noraidīts. Tik 18 par 86 un 7 balsojām par abiem kopā, par pret ir noraidīts. 88 par pret atturas noraidīts. 89 un 90 kopā par pret atturas pieņemts. 91 un 92 par pret atturas pieņemts pieņemts. 93. par pret atturas pieņemts. 94 par pret atturas pieņemts. 95 par pret atturas. Tomēr bija pieņemts, sākam balsot elektroniski tomēr par 95. Beidzam balsot.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 Nē, pārbaudīsim 111. elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. 93 pret, 22 balsīm pret. Tā kā tomēr pieņemts. Un 112 par pret atturas.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 atturas pieņems. 131. par pret atturas pieņems. 132. par pret atturas pieņems. 133. par pret atturas pieņems. 34. par pret atturas pieņems. 135. par pret atturas pieņems. Noreidīts 136. par pret atturas. Noreidīts 137. par pret atturas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 pret atturas pieņems. 145. 145. par pret atturas pieņems. 147. par pret atturas noraidīts. 148. par pret atturas pieņems. 149. par pret atturas pieņems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 atturas. Pieņem 156. Nē, tomēr pārbaudīsim 155. To. Sākam balsot. Beidzam balsot. 26 par, 22 pret, ir pieņemts 56 par pret atturas norēdīts, 157 par pret atturas pieņemts, 158 par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 pieņemts 165 par pret atturas, pieņemts 166 par pret atturas, noraidīts 167 par. A, ne, tomēr 166 e, pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 20 eh, pār un 28 pret ir noraidīts 167 par pret atturas noraidīts 168 un 9 kopā par pret atturas pieņemts 170 par pret atturas pieņemts 171 par pret atturas pieņemts 172 par pret atturas. Pārbaudīsim 172, pārbaudām elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. 21 par 27 pret ir noraidīts. 173 par pret atturas noraidīts. 175 par pret atturas noraidīts. 176 par pret atturas pieņemts. 177 un 6 kopā par pret atturas. Domāju, ka pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski tomēr par uh, diviem grozījumiem. Sākam balsot.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 181. pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. 181. tas, ko mēs pārbaudām. Beidzam balsot tagad. 7 pār 41 pret. Atvainojiet, kolēģi, bet uh, viņi vienkārši nepaspēja nobalsot. Mm, labi, 181 ir zaudēts, 182 par pret atturas. Noraidīts, noraidīts. 184 par pret atturas. Noraidīts 183 par pret atturas. Noraidīts 185 un 6 par pret atturas. Pieņemts.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

pret, atturas, pieņemts. 209 par, pret, atturas, pieņemts. 210 par, pret, atturas, pieņemts. 211 par, pret, atturas, noraidīts. 212 par, pret, atturas, noraidīts. 213 ar mutisko grozējumu par, pret, atturas, pieņemts.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 pret, atturas, pieņems. 22 par, pret, atturas, pieņems. 23 par, pret, atturas, pieņems. 24 par, pret, atturas, pieņems. 25 par, pret, atturas, pieņems. 232 par, pret, atturas, pieņems. 233 par, pret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 pieņems 239 par pret atturas pieņems 240 par pret atturas pieņems 241 atvainojiet, saka priekšsādātāja, palaidu garām 234. 234 par pret atturas noraidīts. Domāju, ka noraidīts ir, bet pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. 23 pār 24 pret uh, noraidīts.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 246 par pret atturas pieņemts. Kompromisi. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts, otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. 33. grozējums par pret atturas pieņemts. 35. grozējums par pret atturas pieņemts. 36. par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim. 36. tomēr. Sākam balsot. Beidzam balsot 33 pār 15 pret ir pieņemts.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 Pārbaudīsim elektroniski 47. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Jūs 47. gribējāt pārbaudīt? Četrdesmit septīto jūs taču gribējāt pārbaudīt. Mums atkal jāsāk balsot. Te kāds pārpratums. Tātad balsojam elektroniski, lai pārbaudītu 47. Sākam balsot. Beidzam balsot. 37 pār 11 pret ir pieņemts. Tad ejam tālāk 48 par pret atturas noredīts.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 Noraidīts. 68 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 69 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 70 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 71 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 73 un 74 par. Pret. Nē. Saka priekšsēd tikai 73 73 par pret atturas. Noredīt nu, 74 tagad par pret atturas pieņemts. 75 par pret atturas pieņemts. 76 par pret atturas pieņemts. Mēs pārbaudīsim 76. Sākam balsot. 76. Beidzam balsot. Norādīts 40 balsis pret, 8 par, 77 par, pret, atturas pieņemts, 79 par, pret, atturs noraidīts, 80 par pret atturs pieņemts. Tagad uh, uh, balsojam par visu tekstu, par, tas ir sākam balsot. Un beidzam balsot. 40 balsis par, 6 uh, balsis pret, Eh, divi cilvēki atturējās, eh, tā kā eh, atzinums ir pieņemts un apsveicu referentu kungu. Un tagad sāksim Balčitis kunga um, ziņojumu izskatīšanu, sākam balsot. Emendamento 3. Pārējām pie Balčītis ziņojuma 30. grozījums par pret atturas noraidīts. 31 par pret pret atturas pieņemts. 33 par pret atturas noraidīts. 34 par pret atturas pieņemts. 35, 37 atvainojos par. Pārbaudam 34. Sākam balsot. Del 8 a favore, 19. Beidzam balsot. 28 pret 19, 34 ir pieņems. Tālāk 37 par pret atturas. Šķiet, ka noraidīts. Sākam balsot. Beidzam balsot. 26 contrari respinta. 2026 noraidīts. 38. par pret atturas noraidīts. 39. par pret atturas noraidīts. piektais trīs daļās par. Četrdesmitais par. Pret. Atturas. Pieņemts. E, piektais trīs daļās pirmā daļa par pretsaturas noraidīts, otrā daļa par pretsaturas noraidīts. Trešā daļa par pret atturas noraidīts. 41. divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 42. par pret atturas pieņemts.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 pret atturas pieņemts. Septītais kompromiss par pretapturas pieņemts, 55. par pretapturas pieņemts, 56. par pretapturas noraidīts, 63. par pretapturas noraidīts, 64. par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 Pārbaudīsim tomēr 83. Beidzam balsot. Divdesmit deviņi par astoņpadsmit pret, astoņdesmit četri par pret atturas pieņemts, astoņdesmit pieci par pret atturas pieņemts, pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts, piecpadsmitais par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. 21. grozījums par pret atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums par pret atturas pieņemts. Trešais grozījums par pret atturas pieņemts. Piektais kompromiss par pret atturas pieņemts. Sastais kompromiss par pretaturas pieņemts. 27. grozījums par pretaturas pieņ... noraidīts. 29. par pretaturas noraidīts. Galīgais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 40 par, 6 pret un 2 atturas. Trešais balsojums - Hercogas ziņojums. Emendamento. Pirmais grozējums par pret atturas noraidīts. Otrais grozējums par pret atturas noraidīts. Pārbaudam labi otro lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. 22 pār 24 pret noraidīts. Trešais grozējums par pret atturas pieņemts. Ceturtais par pret atturas pieņemts. Piektais par pret atturas pieņemts. Sestais par pret atturas pieņemts. Septītais par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 atturas pieņemts. 12 par pret atturas noraidīts. 13 par pret atturas noraidīts. 14. pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņēmts. 17. pār pret atturas noraidīts. 23. pār pret atturas noraidīts. 22. pār pret atturas pieņemts. 24. A labi. Pārbaudam 22. elektroniski. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. 26 pār 22 pret pieņemts. 23. Nē, nē, atvainošana, saka priekšsēdētāji, 24 par pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. 25. pirmā daļa par pret atturas atturas, noraidīts. Otrā daļa par, pret, atturas, noraidīts. 26. par, pret, atturas, noraidīts. 32. par, pret. Ā, nē, 27. kas te notiek, saka priekšsēdētāji. 26. nē. Aha, 28. 28. pāri Mirklīti, mirklīti, saka priekšsēdētāji, mēs pārbaudīsim, kas te notiek. Jā, 32 il faut voter, pasā. Le 32. 32. Allora. 32. Balsojam par 32. Par pret atturas noraidīts. 33. par pret atturas noraidīts. 34. par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 noraidīts. 40 par pret atturas noraidīts. 43 par pret atturas pieņēmts. 44 par pret atturas pieņēmts. Tagad balsojam. Galīgais balsojums. Ai, jā, lūdzu. Raporter. Priekšsēdētājs kundze, es kā referenta vēlētos pateikt, ka šī komiteja ir viensprātis, ka ja mēs vēlamies investēt un palielināt nodarbinātību, tad arī padomē ir jāsaka tas pats. Un tas arī ir tas, ko mēs vēlamies pateikt ar galīgo balsojumu. Visa nauda, kas ir domāta mazajiem uzņēmumiem, nodarbinātībai un Connecting Europe, visa šī nauda ir jānovirz nodarbinātībai. Un tas arī ir galīgais balsojums šajā gadījumā. Jā, paldies. Tagad sākam elektroniski balsot. Galīgais balsojums par visiem grozījumiem. Lūdzu. Votacioni. Beidzam balsot. 43 pār 4 pret 1 apturējās. Pieņemts. Apsveicam referenti. Allora, eh, adesso abbiamo Un tagad sākam balsot par Butikoferu kungu. Sākam balsot. Tas ir galīgais balsojums. Lūdzu, Butikoferu kungs, sākam, sākam balsot. Beidzam balsot. 39 par, 1 pret, 3 ir atturējušies. Mēs esam pabeiguši elektronisko balsojumu. Vēlētos pateikties visiem kolēģiem. Un e, tā tad mēs esam pabeiguši balsošanu pietiekami labā laikā, un tagad pārējām pie desmitā jautājuma izskatīšanas. Tā ir elektroregulātora sadarbības aģentūra atcer Ljubljanā. Un tomēr, e, ja ir kolēģi, kuri vēlas iziet ārā, tad mēs uz mirklīti pārtraucam mūsu sēdes darbu, pretējā gadījumā ir grūti strādāt troksnī. Bene, allora la parola. Labi, dod vārdu tagad. La parola alla collega. Dod vārdu kolēģei Jordanai. Paldies. Augusta beigās Eiropas parlamenta eh, delegācija apmeklēja Ljubljānu, atcer konkrēti. Tā bija pirmā šāda veida vizīte šajā aģentūrā, un šī aģentūra darbojas. Uh, nu jau aptuveni gadu Ljubljanā. Delegācijā piedalījos es, pati Klauds Turmes un Alens Smits, Silvija Tovanīka no sekretariāta un asistents. Mēs tikāmies ar atcer direktoru Albertu Potočniku un regulatoru padomas priekšsādētāju Lordu Moku un administratīvās padomas eh, priekšsēdētāju Piotru Vozņaku. Vizītes laikā mūs pavadīja Eiropas parlamenta pārstāvji, un mēs varējām runāt par iekšējā tirgus ieviešanu, elektrības un gāzes jomā, tāpat arī mēs varējām runāt par enerģijas sistēmas attīstības plāniem. Mēs apspriedām arī attiecības starp atcer un e, regulātoru struktūrām, un tagad ļoti īsi dažos vārdos par šīm sarunām. Pirmkārt, iekšējā tirgus ieviešana. Jūs zināt, ka ir politisks mērķis ieviest uh, iekšējo tirgu līdz 2014. gadam. Direktors Potošņīgs detalizēti prezentēja savas aktivitātes šajā jomā, tiek gatavotas vadlīnijas eh, šim darbam. Šīs vadlīnijas ir pamats, kā tiks gatavots eh, elektrības gāzes tīklojums un tālāk tas tiks pieņemts komitoloģijas procesā. Atcer beigās sniedz savu atzinumu. Elektrības jomā arī notiek zināms darbs un tiek uzskatīts, ka uz 2013. gadu darbs tiks pabeigts. Gāzes jomā process ir daudz lēnāki Tikai šogad vien Madrides fórumā tika pieņemts lēmums, ka būtu noderīgi attīstīt ceļu karti tomēr. Šis darbs neveicas tik raiti. Vēl viens temats, par ko mēs daudz runājām, ir. Spomnim, to je uredba, ki bo, prepred, ko bo implementirana, preprečevala zlorabe trga. Ir tad, uh, par to, ka tad, kad regula eh, tiks ieviesta, tā palīdzēs novērst eh, ļaunprātības tirgu, kā arī krāpniecības gadījumus. Un saskaņā ar atceru. Tas ir viens no vislielākajiem izaicinājumiem, ar kuriem nākas saskarties, un tiek sagaidīts, ka katru dienu tiktu pārbaudītas ap 400 tūkstoši transakcijas. Datorsistēmā būtu jāpa, as, jāapstrādā šīs transakcijas un tāpat zinām skaitu transakciju īstenot cilvēki. Tāpēc šāds uh, ieviešanas uzdevums ir ļoti nozīmīgs uzdevums. Tas nozīmē iegādāties gan programmu nodrošinājumu, gan datortehniku, kā arī personālu. Taču paredzētais budžets ir nepietiekams. Un arī cilvēku skaits, kas strādā pie šiem uzdevumiem, ir nepietiekams. Komiteja septembra sākumā pieņēma atcer budžetu. Mēs apstiprinājām e, par aptuveni 3 miljoniem augstāku budžetu, un es ceru, ka mēs varēsim pārliecināt mūsu budžeta komitejas locekļus, lai arī viņi apstiprinātu šos skaitļus, lai mēs varētu izvairīties no e, problēmām e, saistībā ar programmu nodrošinājumu datoru tehniku. Tāpat arī cilvēku resursi ir problēma būtu nepieciešami aptuveni 50 darbinieki regulas ieviešanai, bet finanšu dokumentācija paredz tikai 15 jaunas darba vietas. Vēl mēs runājām par enerģijas infrastruktūras paketi. Aģentūrai ir jāsagatavo eh, kopīgi interešu projekts. Un izaicinājums šeit ir tas, kā nodrošināt koordinācijas darbu starp šiem projektiem, bet vienlaicīgi attīstot adekvātu metodiku saskaņā ar kuru šie eh, projekti varētu tikt atlasīti un novērtēti. Nākošais punkts - atjaunojuma enerģijas avotu integrācija enerģijas sistēmām arī ir nozīmīgs izaicinājums. Mēs apzināmies, ka tas ir jāsaista ar ražošanas um, attīstību, tīklojumu attīstību, tā skaitā Eh, citu kapacitāšu attīstību. Un tagad dažus vārdus es gribētu sacīt par šo konkrēto jautājumu savas prezentācijas beigās. Tāpat arī uh, Lords Moks runāja par sadarbību ar Eiropas uh, enerģijas regulatoriem un ACER un norādot, ka šī sadarbība ir veiksmīga, sadarbība ar nacionālajiem regulatoriem ir veiksmīga, tāpat arī vēlos sacīt, ka šī padome sastāv no vairāk nekā 20 septiņām, konkrēti 29 valstīm, kas tur ir pārstāvētas, un nacionālajiem regulatoriem ir līdzīgas grūtības, tā kā atcer finanšu krīzes laikā bija vairāk darba veicams, bet lielākas grūtības, lai varētu nodrošināt piemērotu personālu. Tāpat arī mēs runājam par sadarbību starp Eiropas parlamentu un atceru ir jāpiemina. Mēs ceram, ka mēs spēsim pat labāk izmantot iespējas sacīšas, no kurām jau tagad pastāv. Tāpat arī mēs tikāmies ar um, darbiniekiem, patiesībā ar visiem darbiniekiem, un visi tika uzaicināti uz tikšanos ar mums. Mēs tikāmies viņu sanāksmes zālē, kuru ieradās praktiski visi. Tas bija ļoti iespaidīgi, un mani tīpaši iespaidoja viņu apņemšanās. Viņi tik tiešām vēlas savu darbu paveikt pienācīgi. Un tagad noslēgumā daži ieteikumi mūsu komitejai. Es ceru, ka tie tiks apspriest arī koordinatoru sanāksmēm. Mūsu sanāksmes beigās izskanēja vairāk secinājumi, un tika norādīts, ka mēs vēlamies, lai kontakti starp eh, ITRIS e komitejas delegāciju sadarbībai ar ACER un ACER būtu dzīvīgāki. Tika piedāvāts, lai notiktu divas vai trīs tikšanās, tomēr mēs beidzot vienojāmies par divām sanāksmēm gadā, un šo sanāksmi laikā varētu notikt apmaiņa, pieredzes apmaiņa, un atcer mūs savlaicīgi informētu par to, kā viņu prātu jaunie likumdošanas priekšlikumi varētu ietekmēt viņu darbu. Tāpat arī tika piedāvāts, lai notiktu vairāk sanāksmi ar administratīvās padomas pārstāvjiem. Un trešais priekšlikums bija tāds, ka itre varētu veiksmīgāk izmantot eh, aģentūru esošās prasmes un viņi sacīja, ka gandarījumi varētu sniegt savus atzinumus. Mēs arī sasaucām preses konferenci noslēgumā, un es gribētu izmantot iespēju piedāvāt, lai Eiropas parlamenta biroģi vienmēr gatavotu preses konferences gadījumos, kad itre delegācija apmeklē kādu dalību valsti. Es neesmu, nezinu, vai tas ir praktizēts līdz šim, taču gribētu to sirsnīgi ieteikt, jo preses konferences rezultāti bija ļoti pozitīvi. Un noslēgumā es gribētu pateikties visiem, kuri piedalījās šajā a, apmeklējumā, un it īpaši sekretariātam pateikties par lielisko vizītes organizāciju. Grazie, prezidenti. Uh, eh, <clears throat> so first I have to say that it was... Uh... Es priekšsēdētājs. Vārds tagad delegācijas dalībniekiem. Pirmkārt gribu sacīt, ka delegācija bija neliela, efektīva. Un mēs apmeklējam Jordānas kundzes dzimto pilsētu, kas, protams, ir papildu plus. Mēs daudz strādājām, bet arī vēl gribu sacīt, kā būtiskākie jautājumi ir iekļaut ziņojumā. Taču jānorāda, ka šie jautājumi it īpaši tad, kad mēs runājam par tehniski administratīvām lietām, ir ārkārtīgi būtiskam. Un mums kā politikas veidotājiem ir jāsaprot, ka ja šie jautājumi netiek eh, mums labi izskaidroti, tad mēs varam maldīties. Ļoti bieži tieši ir tehniski, bet šis ir vairāku miljārdu eiro tirgus, un viss, kas slēpjas aiz tehniskiem argumentiem, ļoti bieži ir arī visai politisks, un viens no mūsu jautājumiem ECA atcer ko mēs sagaidām no viņiem, būtu īsi kopsavilkam par to, kādi būtu politiskie, būtiskie jautājumi atsevišķās situācijās. Pretējā gadījumā mums, um, mēs varam negūt pareizu iespaidu par notiekošo. Tālāk Eh, eh, remit eh, transponēšana. Mums kā likumdevējiem ir milzīga atbildība šeit, un mums ir nepieciešams pietiekams finansējums, lai šī likumdošana varētu darboties, un ja pat mums padomi, un mums ir jārunā arī vairāk ar e, mūsu budžetniekiem. Bet ja pēc diviem, trim gadiem kāds atklās kādu nozīmīgu krāpšanās gadījumu, mēs tad varēsim ar pirkstu norādīt uz finanšu ministriem, kuri 2013. gada budžetā nedēļu iespēju izmantot eh, dažus miljonus, kas pieļ, eh, dotu iespēju remat eh, funkcionēt. Tas nav pieļaujams. Ir jābalso par labu tirgus pāraudzību un pēc tam nobloķēt dažus miljonus. Es nedomāju, ka tas ir pieļaujami. Mums, kā parlamentāriešiem, ir jāstrādā pie šī jautājuma. Un, ja padome nekādu virzību neīsteno, tad mums ir jāpaceļ sava balss. Tālāk par atcergada ziņojumu. Ziņojums tika saņemts jūnija beigās, kad mums ir sarežģīts brīdis. Mēs varētu arī mūsu komitejas priekš, eh, priekšsēdētāja vārdā nosūtīt vēstuli, ka apsveicam pagājušā gada izpildi, taču tomēr vajadzētu informāciju saņemt kaut kad jau vismaz māja beigās pretējā gadījumā. Mēs eh, nespējam pietiekami labi eh, saorganizēties, lai sniegtu atbildi viņiem. Tālāk arī Jordāna norādīja, ka ir vēl papildus darbs īstenojams un žēls, kurš koordinē mūsu atcer kontaktu grupu. Es domāju, ka mums vajadzētu noturēt divas, trīs sanāksmes gadā, un pēdējai sanāksmē vienmēr ir jābūt kopā ar šo nākamā gada ziņojuma prezentāciju, tā tad tas varētu notikt kaut kad maijā vai jūnija sākumā. Un jāatrisina problēma, kas nav atrisināta pēdējo gadu laikā. Mums ir divi parlamenta pārstāvji. E, atcer administratīvajā padomē. Šie pārstāvji šodien nevar apmeklēt atcer kontaktu grupu, jo parlaments nav paredzējis budžetu, lai viņi varētu apmeklēt Briseli šādiem, šādām sanāksmēm. Un es domāju, ka atcer kontaktu grupā. Mums e, vismaz būtu jāapspriež, kādas tad ir nostājas, e, tad, kad viņi pārstāvja Eiropas parlamentu, jo cita e, pretējā gadījumā mēs nosūtam darbā cilvēks, un mēs pat beigās nezinām, kāda ir viņa nostāja, un mēs nezinām, kāda varētu būt mūsējā. Un tāpēc es domāju, šis jautājums mums ir jāizskata vēlreiz koordinatoru sanāksmē ne jau itre koordinatori vai sekretariāts neatrada risinājumu, bet tas ir meklējums augstāk parlamenta administrācijā, un mums šis risinājums ir jāatrod. Pretējā gadījumā mums nav pietiekami daudz saskarsnes starp mūsu pārstāvjiem. Un šķiet arī no manas puses tas ir viss. Čičesters nākošais runātājs. Uh, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vispirmām kārtām vēlētos pateikties Jordānas kundzei par sagatavoto ziņojumu un, protams, par lieliski sagatavoto delegācijas vizīti Ljubljanā. Es vēlējos uz to doties, bet, diemžēl, nav iespējams būt vairākās vietās vienlaikus. Es uzskatu, ka ir ļoti labi, ka mēs diskutējam par energoregulātoru. Pāris piezīmes. Vispirmām kārtām, es pilnībā atgal, ab, atbalstu to, ko teica Turmes kungs un eh, Jordānas kundze par to, ka mums vajadzētu runāt par atceru un par to, kāds ir tā mandāts. Patiesībā nav nemaz tik slikti, ja likuma sagatavotāji un likumdevēji izvirza īpašas prasības aģentūrām un dažādām institūcijām, nedodot tam adekvātus adekvātu finansējumu. Turmas kungs to jau uz, uzsver, ka šajā gadījumā tiešām papildus eh, resursu piešķiršana pie tam neiet runa par milzīgām summām, lai energoregulātors varētu veikt tirgus uzraudzību adekvāti, tad es tiešām vēlētos izteikt arī manu atbalstu finansējumu papildus pieprasīšanai, piešķiršanai budžetā. Un otrkārt, Es vēlētos atbalstīt, un Turmas kungs arī man atgādināja, ka es esmu mūsu darba grupas priekšsēdētājs. Es vēlētos atgādināt, cik ārkārtīgi svarīga ir saiknes stiprināšana un uzturēšana ar atceru. Kad es biju referents citam ziņojumam, mēs uzsvērām, cik ārkārtīgi svarīgi atcer izmantošana ir datu apkopošanai un ziņojumu sagatavošanai bet, eh, protams, ka mums ir jāsaglabā mūsu un arī komisijas neatkarība. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai atcer laiku pa laikam ierastos šeit, un, ja pareizi atceros, mums ir bijušas trīs tikšanās reizes ar atceru. Un mums tiešām vajadzētu iekļaut komitejas darba kārtībā tikšanos ar atceru un viņu vizīti šeit. Mums, protams, ir ļoti saspringta darba kārtība, un, ja pareizi atceros, tad šogad atcer Briselē nav bijis, bet mums noteikti tas ir jāiekļauj nākamā gada darba kārtībā. Trešais. Arī to Klods jau pieminēja tā tad atcer valdes locekļu nominācija ir bijusi samērā problemātiska, jo valdes locekļu ceļošanas izdevumi un divi iepriekšējie nominanti ir atteikušies, jo viņus neapmierināja ceļojumiem, ceļojuma atmaksāšanai piešķirtais finansējums. Un, eh, diemžēl, uz viņiem attiecās komisijas noteikumi par to, kas tiek un kas netiek atmaksāts. Un man ir ārkārtīgi žēl, ja situācija nav izmainīta, bet katrā ziņā mums kaut kas ir jādara šajā sakarībā. Bet eh, viens no nominantiem ir bijušais nodaļas priekšnieks, kurš tiešām dzīvo Briselē, un tāpēc es domāju, viņš varbūt varētu piedalīties mūsu komitejas sēdē. Es uzskatu, ka mums vajadzētu uzaicināt valdes locekļus ierasties šeit un dzirdēt viņu idejas un viņu viedokļus par atcer aģentūru. Paldies! Grazie. Il... Paldies, turpina prieksēdētāja. Protams, ka nākošajā koordinatoru sēdē mēs runāsim par šo jautājumu. Hercogs kundze, lūdzu. Paldies, priekšsādātais kundze. Mēģināšu runāt lakoniski. Uh, Jau ārkārtīgi ilgu laiku es esmu mēģinājusi neiesaistīties budžeta jautājumos saistībā ar mūsu komitejas darbu, bet šobrīd man ir skaidrs, ka energopolitikā, digitālajā darba kārtībā un rūpniecības politikas veidošanā tam ir jābūt adekvātam budžetam. Un tas ir īpaši aktuāli šajā atcerā Mēs apsolījām Eiropas iedzīvotājiem, ka mēs vēlamies eh, izveidot energoregulātoru sadarbības aģentūru, un tie, kur bijāt ievēlēt iepriekšējā mandā, mandāta periodā, jūs atceraties, cik ārkārtīgi grūti bija izveidot šo aģentūru, kur mums visiem ir nepieciešama. Tad mans jautājums ir tāds, kādā veidā mēs vēlamies izveidot Connecting Europe ietvaros eh, adekvātu darbību, ja mēs pāris eh, miljonus nevaram atvēlēt atcer, kas ir energoregulātoru sadarbības aģentūra. Mums ir, nepie, mums ir jārod nepieciešamie finansiālie un cilvēku resursi, lai aģentūra adekvāti darbotos. Mēs tikko nobalsojām par 13. gada budžetu, Butikofers un es tikko par to nobalsojām. Un patiesībā šobrīd ir skaidrs, ka šajā budžetā nav iekļauts atcer budžets. Es vēlētos, lai mēs visas politiskās grupas sagatavotu ziņojumu vai dokumentu budžeta komitejai, lai budžeta komiteja iestātos par atceru finansējumu palielināšanu. Ir pienācis pēdējais brīdis mūsu komitejai sagatavot vēstuli budžeta komitejai, lai tur sēdošie deputāti saprast, ka ir ļoti svarīgi, ka mēs vēlamies, lai atceru tiktu papildināts finansējums. Šodien, kolēģi, ir ļoti lieli centieni, kā pirmā, kā pirmā, eh, pirmās budžeta kategorijas finansējums tiktu papildināts no piektās kategorijas, kura savukārt attiecās uz eh, personāla finansējumu. Līdz ar to mums tiešām ir nepieciešams eh, nodrošināt to, lai tā likumdošana, ko mēs paši esam pieņēmuši, tiktu adekvāti finansēta. Un, protams, ka padomi domā par savu naudu, bet mums ir jābūt pilnīgi skaidriem, ko mēs vēlamies ar šo aģentūru. Grazie, la parola signor Rubik, prego. Paldies, Rūbīga kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mm, Domāju, Mm, svarīgi mums visiem apzināties, cik vitāls ir atcer kompetences mums visiem. Mums eh, jāplīc eh, ar administratīvo padomu. Pagadām mums ir bijušas problēmas ar um, kolēģi nosūtīšanu uz turieni. Divi pat eh, attiekušies no mandāta līdz ar to. Tad sanāk, ka Eiropas parlaments vispār nebūtu pārstāvēts, un uh, līdz ar to mēs izmantojām papildu procedūru, lai uzlabotu administratīvās padomas uh, funkcionēt spēju, bet pagadām mums tas tā īsti nav izdevies, nedz mums, nedz uh, kolēģiem no padomas un komisijas. Atcer ir turklāt Eiropas aģentūra un skar visu Eiropu, visu šo uh, ekonomisko telpu. Mums vajadzētu šeit iesaistīt līdz ar to arī EFTA valstis, Šveici un Lihtenšteinu, Īslandi. Mm, Mums ar Šveici jau ir nopietni nolīgumi enerģētikas jomā, tieši komisārs Eitingers tagad uh, mēģina piestrādāt pie šī nolīguma ar Šveici, mēģina Šveici iesaistīt sarunās par uh, strīdu šķiršanas uh, sistēmu, un um, mums svarīgi šeit tiešām raudzīties uz Eiropu kā uz vienota reģionu. Es domāju, ka padziļināta sadarbība ar Šveici šajā jomā mums visiem palīdzēs. Paldies Rūbiga kungam un Butikofera kungs. Paldies priekšsēdētājs kundzes, izteikšos īsi. Es vēlos atbalstīt Edītas Hercogas priekšlikumu. Viennozīmīgi atbalstīt. Lūdzu. Jā, pavisam īsi par Paula Rūbiga teikto. Protams, Šveic ir jāpiesaista atceru aktivitātēm, bet Šveic nedrīkst varat izvēlēties, kur eh, tā piedalīsies, kur ne. Sākumā nepieciešams globāls nolīgums, un tad jau atcer lietas. Jo, ja Šveice visur drīkst piedalīties, neparakstot nolīgumu, viņi to nekad neizdarīs. Jūs zināt, ir spēki Šveicē iekšienē, kas nevēlas enerģētikas nolīgumu ar Eiropas Savienību. Un es nevēlos, lai mēs viņam visu iedotu, uh, vēl pirms eh, viņi būs parakstījuši šo nolīgumu. Labi, tad šīs diskusijas eh, noslēgtas. Paldies eh, kolēģiem. Pat Točnika kungs tagad ir ieradies. Vai jūs vēlaties izteikties? Nu labi, tad paldies visiem par komentāriem un līdz ar to esam izskatījuši ITRA delegācijas vizīti atcer kontekstā Ljubljana. Un tagad pēdējais punkts. Dekastillo, kundze, lūdzu. Allora, abbiamo rendiconto della delegazione della Commissione. Runa ir par pārskatu par ITRA delegācijas vizīti Eiropas elektronisko komunikāciju regulatoru iestādē Berek Rīgā. Paldies. Anderstāta kundze. So, um, there was a briefing sent to the committee, I guess, of the... Tā tad komiteja ir sagatavojusi, mēs esam sagatavojuši atskaiti, tā bija Pilar de Castillo, vēl viena kundze un es, kas, kas devāmies uz Rīgu. Mēs tikāmies ar Berek pārstāvjiem, viņi mums izskaidroja, kādā veidā viņi strādā un kādas ir viņa problēmas. Lielākā problēma, vismaz manuprāt, bija saistīta ar septītā punkta procedūru, un viņi uzsvēra, ka tas vienmēr ir problemātiski. Bet bet vispārīgos vilcienos Berek strādājošie bija, bija, svarī, bija apmierināti. Mēs tikāmies arī ar Latvijas telekomunikāciju regulātoru, uzklausījām viņu viedokli par Eiropas institūciju darbu un Eiropas sadarbību ar Eiropas parlamentu. Viņiem liekas, ka vajadzētu izskatīt arī pārkāpums un arī mums bija iespēja tikties arī ar <clears throat> Latvijas premjerministru un ar eh, ciešā, par ciešākas sadarbības jautājumiem. Tātad eh, es neesmu pārliecināta, ka politiski šī, politiski šī nebija pretrunīga vizīte. Un, eh, protams, ka dalību valstu regulātoriem ir dažādi mandāti bet eh, katrā ziņā mūsu tikšanās reizē ar Bereka pārstāvjiem tas neizskanēja. Eh, Jā, paldies. Kastiljo kundzei bija jādodas projām, bet eh, viņa teica, ka visi kolēģi ir saņēmuši mūsu atskaiti par vizīti Rīgā. Tas nozīmē, ka mēs esam pabeiguši izskatīt mūsu darba kārtību. Nākamā sēde būs 8. oktobrī, sāksies trijos un beigsies pusseptiņos. Paldies un tiekamies nākamajā sēdē!